Okay. I think we can start. Sāksim darbu. Sāksim mūsu pēcpusdienas sēdi un uzklausīsim mūsu viesi Elka König. Šī ir otrā reize, kad viņa ir mūsu komitejas priekšā šeit jaunajā parlamentā, kaut gan šī ir pirmā reize, kamēr es vadu šo komiteju, tā kā sirsnīgi sveicam jūs vēlreiz. Mēs eh, ļoti augstu vērtējam to, ka varējāt pie mums ierasties, eh, jo jūs esat ieradusies gan šo uzklausīšanu, un bijāt arī iepriekš, kā es teicu, šī uzklausīšana notiek eh, saistībā ar vienotā noregulējuma mehānismu un vienošanos starp Eiropas parlamentu par, un saistībā ar vienu un tā noregulējumu valdi atbilstoši jau iedibinātai praksē, sekojoša procedūra būs šajā uzklausīšanā. Tā tad būs eh, Kānīgs kundze teiks eh, ievada vārdus kāds desmit minūtes un pēc tam piecas minūtes eh, jautājumu atbilžu bloki. Tā tad bez kavēšanās Kānīgs kundze jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Paldies par ielūgumu Un es domāju, ka pirmo reizi es oficiāli varu jūs eh, sveikt kā priekšsēdētāju šajā komitejā. Man šķiet, mums tik tiešām ir eh, liela interesētība, lai nodrošinātu, ka Eiropas noregulējuma režīms ir pēc iespējas spēcīgāks, un es tagad centīšos savā mm, ievada uzrunā nedaudz aplūkot pašreizējā, pašreizējās um, eh, SRB, tātad vienotā noregulējuma valdes um, galvenās prioritātes un tad arī mm, ieskicējuši tālāko darbību. Darbs pie banku pakotnes un šīs pakotnes īstenošana būs viena no svarīgākajām prioritātēm mums tuvākajos mēnešos, un tas nav varbūt īsti korekti, jo tā jau ir bijusi viena no prioritātēm mums pēdējos mēnešos. Šobrīd esam tādā nu, finalizēšanas procesā. Uh, 2018. un 19. gads ir šīs plānošanas periods, un līdz šī gada beigām praktiski visām bankām būs savu saistoši embrela mērķi eh, grupu, lī, grupu līmenī un eh, tā, ar, tāpat arī atsevišķu struktūru līmenī. Eh, banku pakotne stiprina noregulējuma ietvaru, bet arī paredz izaicinājumus uh, vienotā noregulējuma valdē SRB. Tātad šī pakotne paredz uh, tilaka kopējās zaudējuma absorbēšanas uh, prasības, ko noteica stabil noregulējuma valde. Šī jaunā prasība attieksies uz globāli sistēmiski svarīgākajām bankām un uh, Mm, tur ir Emreli ietvars uh, un šīs globāli svarīgās uh, bankas un uh, Uh, galvenā līmeņa bankas, tātad kurām ir aktīvi virs 100 miljārdiem, un arī citas bankas, ko ir izvēlējušas attiecīgās nacionālās iestādes, tātad tām būs nepieciešama uh, obligātā daļa MREL subordinētajos resursos, tātad subordinētajās uh, obligācijās un pārējās bankas, kas nav pakļautas minimāliem subordinācijas līmeņiem, tām jebkurā gadījumā būs jābūt novērtētām un SRB varēs prasīt norādīt subordinācijas līmeni, lai izvairītos, ka šīs bankas pārkāp uh, tā saukto no creditor worse off principu. Paturēsim prātā, ka visas bankas, ne tikai lielākās, uh, tām visām ir jābūt noregulējumam, un MRL ir viena sadaļa tajā visā. Jaunā likumdošana prasa, lai bankas pārietu no uh, Eh, individuāliem uz eh, vispārējiem MRL mērķiem. To jūs varētu saukt par tehnisku lietu, bet tas nu ir vairāk kaut kas kā tehniska lieta. Eh, filiāls līdz ar to tām nākotnē nepieciešami leģitīmi instrumenti noregulējuma grupā tieši vai netieši Eh, attiecībā uz augstāko noregulējumu struktūru. Es te likšu punktu, jo nu, diskusija kļūst pārāk eh, tehniska. MRL veidošana, protams, ir ārkārtīgi svarīga visā noregulējuma plānošanā un iespējams, ka tas ir vislabākais mm, tāds stāvoklis, lai banka varētu būt noregulējama, lai nodrošinātu uh, zaudējumu absorpciju absorpciju, un tāpēc ir nepieciešams uh, bailout instruments arī ar privātu piedalīšanos. SRB jau agrāk jau ir piekopusi vairāk līmeņu pieeja MREL ar mēķi saglabāt uh, proporcionalitāti sistēmā, tāpat laikā nodrošinot vienlīdzīgus spēles not noteikumus uh, visā Banku Savienībā, un mēs paredzam to tā saglabāt arī turpmākajos gados. Piet, pietiekams MREL trūkums varētu būt tomēr diezgan būtiska barjera Uh, attiecīgai noregulējuma stratēģijai un tās spēkam, tāpēc došu jums ciparus te tagad tādā mm, kopsavilkuma veidā šie agregātie cipari. Esiet uzmanīgi ar tiem, ir tie, kuriem ir pārāk daudz embrelu un kam arī mm, ir embrelu pietrūkst. Embrelu mērķis uh, vispārējais ir apmēram 25,2% no kopējā riska. Uh, vai riska izsvērtiem aktīviem, un agregāta formā tas ir eh, vienāds visām bankām, kuras te esam novērtējuši 1,8 triljoni eiro. 2018. Eh, gadā un līdzīgs cipars arī iepriekšējā gadā. Tāpat eh, mēs esam prasījuši, nu vismaz šobrīd tām bankām, kas sasniedz savas ikgadējās prasības, esam nu, norādījuši, ko sagaidām no viņiem, un vidējā summa 17,8% eh, ar izsvērtajiem aktīviem, kas ir eh, jānodrošina ar subordinētajiem instrumentiem, un tas ir apmēram 1,2 triljoni eiro. Eh, vidējais shortfall trūkums, iztrūkums MRL, tad atkal vidējais ir 2% no riska izsvērtiem aktīviem. Tātad joprojām ir šis iztrūkums shortfall. Uh, 140 eh, miljārdi eiro eh, pagājušā gada beigās, un eh, problēma sāks ar jaunām prasībām. Cipari tā tad mainīsies, mēs redzēsim, ka būs augstāk šīs subordinācijas prasības, zinām, stiprināšana būs prasīta, bet galvenais te ir tas, ka uh, Eh, šis ir liels rādītājs, ja mēs to salīdzinām ar pašu līdzekļiem, bet eh, tā nav kaut kāda tāda nepārkāpjama summa, ņemot vērā, kā pēdējā gada laikā apmēram 140 eh, miljārdi emrelu mm, saistību tika izdotas, un šogad šie skaitļi ir lielāki. Tā tad tā ir lieta, ar ko nozara varētu laika gaitā tikt galā. Tagad pāriešu pie uh, politikas puses. Uh, nākamā gada sākumā būs zināmas izmaiņas. Mēs esam strādājuši, lai pielāgotu savu politiku, lai varētu īstenot mērķi. Mēs gribam jaunu MRL politiku gatavu līdz eh, 2020. gada otram ceturksnim ieskaitot, tā skaitā arī konsultācijas ar nozari konkrētajās jomās. Tas mums ļautu to piemērot 2020. Eh, gada laikā eh, noregulējuma plānošanas ciklā un pieņemt temrelu lēmumus, balstoties jaunu juridisko ietvaru. Un eh, tad attiecīgi 1. vai 2. ceturksnī 2020. gadā, kad SRMA 2 būs piemērojams ja dalībvalsts būs transponējuši direktīvu attiecīgi savā likumdošanā. Tā tad te vēl daudz darbs notiek, bet eh, viss nav tāds, nu, problēma brīvs. Mums ir jāskatās, kādas ir galvenās izmaiņas, un es te tagad likšu lielu uzsvaru uz MRL. Tātad pirmais ir nepieciešams stingrāk nosacījumi, lai instrumenti būtu um, attiecinām uz MRL. Un otra lieta - iekšējais MRL īpaši uh, grupās, tātad kā definēt un kas var uzturēt šo iekšējo emerālu. Tas ir uh, noregulējamības uh, nolūkos un interesēs, bet jaunā likumdošana ir ārkārtīgi sarežģīta. Tā tad, nu, tā arī ir laba kompromisa būtība. SRB strādā kopā ar nacionālām iestādēm un uh, tāpat arī ar komisiju un Eiropas centrālo banku un Eiropas banku iestādi EBA. Uh, lai risinātu šos problēmu jautājumus. Nesenā pieredze parāda, ka nenovēršami būs nepieciešams zināms laiks, lai iestādes varētu uh, e, tik galā ar šiem īstenošanas jautājumiem, problēmām, nu, un tā ir vēl viena argumentācija, kāpēc tā pakāpeniski vajadzētu ieviest šo jauno ietvaru, jo jau tagad ir skaidrs, ka mm, EBA uh, e, divi teksti, tie nāks ar kavēšanos. Tātad mums nāksies sākt ar pirmiem lēmumiem, pirms mums vēl būs EBA eh, e galīgais teksts. Mēs, protams, ļoti cieši ar viņiem sadarbojamies. Vēl viens izaicinājums mūsu priekšā, un te es pārēju pie lietas, kas ir ļoti svarīga, vismaz mums. Tā ir noregulējumības novērtējums. Svarīga tēma, te mums eh, vairāki procesi notiek. Pirmkārtām, droši vien esat redzējuši, ka mēs esam publicējuši savas, eh, eh, to, ko sagaidām no bankām, dokuments, kas ir publiski pieejams līdz rītdienai. Šis dokuments nav nekas jauns politikas ziņā, bet tas vienotā dokumentā izklāsta, ko mēs no bankām sagaidām lai tās varētu būt noregulējamas. Tātad to jūs varētu saukt par vadlīnijām, labāko praksi vai tādiem kā benchmark kritērijiem uh, banku nozarei, lai būtu skaidrs tāds skatījums un var, lai varētu veikt novērtējumu. Šis dokuments ir papildus tam, ko mēs saucam par uh, prioritārajām vēstulēm, priority letters vai uh, Mēs eh, tātad šīs vēstules esam izstrādājuši jau trešo reizi un eh, skaidri norādam specifiski katrai konkrētai bankai uz, tās, uz to prioritātēm, pie kurām vajadzētu strādāt, lai šīs bankas būtu noregulējamas. Tur ir skaidrs norādes ar individuāliem uzdevumiem. Tālāk eh, sekos SRB progresa izvērtējums, nu, līdzīgi tā kā tāds ziņojums, kurā viņiem tiek pateikts, ka viņiem tagad jāiegulda savu enerģiju, lai uzlabotu sekojošas lietas, un uz šī pamata, ja nepieciešams, mēs uzsāksim uh, tā kā soda procedūru attiecībā uz bankām, kuru progress ir pārāk lēns, bet visā vismā šobrīd progress ir pietiekami labs. Mēs paredzam darīt uh, arī kaut ko sabiedrības informētības nolūkos. Tā ir tāda kā kārta, kas klasificē bankas un banku nozari atbilstoši tam, eh, nu, kādā stadijā banka noregulējamības ziņā ir, bet te vajadzētu atcerēties diskusijas arī finanšu stabilitātes valdē, kur liela daļa debašu bija par, par oranžās un dzeltenās gaismas dažādiem toņiem, ja mēs skatāmies uz tādu kā satiksmes luksuforu krāsām. Tā tad, nu, jādomā te par konkrētu jēgu visām diskusijām. Doma tā tad ir uzlabot šo noregulējamību. Vēl viens jautājums, pirms es nonāku pie savu izteikumu beigām. Esam guvuši pieredzi no iepriekšējiem lēmumiem nenoregulēt bankas. Augustā šogad mēs nolēmām attiecībā uz ļoti mazu banku, kas eh, bija bankrota priekšā un eh, ka nebija sabiedrības interesēs eh, glābt šo banku un veikt noregulējumu. Tad mēs redzējām, cik grūti ir uh, Eh, šo bankrotu vai tuvu bankrotam eh, izvērst kā tādu stabilu pamatu valsts iestādē, lai šo banku likvidētu. Nu, tā tad te ir skaidredzama joma, kur nepieciešama uzlabojuma, nepieciešama labāka saskaņotība starp noregulējumu un maksāt nespēju. Tā skaitā banku likvidēšanas režīmu, nu vismaz tāda ir mūsu vēle, un, protams, jādomā arī par harmonizētām procedūrām vai harmonizētiem noteikumiem licenšu atsaukšanai. Tātad ECB atceļ šo licenci balstoties uz dažādiem nacionāliem likumiem. Par to es arī varu sīkāk paskaidrot nepieciešams. Un vēl viena lieta, kas vēl ir mūsu darba kārtībā, varbūt tādas tīri labi zināmas tēmas. Mēs ceram, ka uh, mēs varēsim panākt vienošanos par trešo un galīgo banku savienības pīlāru. Šķiet, ka ir zināma pozitīva dinamika attiecībā uz Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Nu, tad cerēsim, ka to mums izdosies pabeigt šī parlamentārā uh, sasaukuma periodā. Es neceru, ka tas notiks nākamgad, bet uh, SRB gribētu, lai būtu vairāk darba veikts, lai stiprinātu kapitāla tirgus savienību. Es domāju, ka arī tas ir darba kārtībā nepieciešama. Nepieciešams spēcīgāks Eiropas kapitāla tirgus, tas ir nepieciešams ieguldītājiem, uzņēmējiem un, visbeidzot, arī finanšu iestādēm. Un visbeidzot, bet mazāk svarīgi šai sarakstā, lai jums uh, dotu tādu jaunāko informāciju. Mēs, protams, palielinam līdzekļus vienotajam noreglējuma fondam. Šobrīd 33 miljoni un ceram, ka nāk miljārdi, un es ceram, ka nākamgad tas būs nedaudz virs 40 miljārdiem. Ceram arī, ka attiecībā uz backstop tur viss šīs detaļas varētu būt labi izstrādātas diezgan drīz. Uh, Un arī rīt notiks Eirogrupas tikšanās, esam pozitīvi noskaņot attiecībā uz to. Nu, varbūt vajadzēja runāt par vēl vienu lietu. Diemžēl likviditātes risinājums, tā tad eh, tas eh, vēl netuvojas risinājumam, cerēsim, kā jauns gads nesīs jaunas risinājumus. Līdz ar to es gribētu uh, noslēgt savu uzrunu un gribu teikt, ka mm, esam apņēmības pilni strādāt pie šīs banku noregulējamības, bet es domāju, ka mums ir jāpabeidz arī banku savienība kā tāda. Paldies! Tagad pārējām pie jautājumiem un atbildēm. Un Markus Fēbers no Tautas partijas lūdzu. Jā, paldies! Kenigs kundze uzrunāšu jūs mūsu dzimtajā valodā. Esat sveicināti un eh, lai jums laba veseļošanās. Es eh, tikko tiku pāri saukstēšanās, tā kā eksistē arī dzīve pēc tās. Eiropas eh, banku noraglējuma tiesības ir nepieciešams. Ir tīpaši ņemot vērā no creditor worse off principu, lai nevienam kreditoram nebūtu jānonāk sliktākā situācijā. Uh, Un ir svarīgi arī nacionālā maksātnespējas noteikumi. Mēs zinām, ka katrai dalību valstī ir sava maksātnespējas eh, tiesību aktu kopa, un līdz ar to nevaram nonākt pie tādas eh, harmonizētas noregulējuma sistēmas virzību uz priekšu. Eh, padomē īpaši nenotiek. Nu, es nevēlos apsteigt rītdienas Eh, pasākumu, kur jūs arī piedalāties, par ko es esmu priecīgs. Bet jūsuprāt, kā varētu izskatīties Eiropas maksātnespējas eh, regulējums? Un lai arī padomē tas tiktu akceptēts. Manuprāt, ir divi iemesli, kāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz šo jomu. Vienu jūs jau pieminējāt Ja mēs pieņemam noregulējumu, uh, lēmumu par noregulējumu, tur ir iespējams 90 dažādi risinājumi. 19 atvienu, dažādi risinājumi, vai pat vairāk. Un otrs arguments tas, ko es pieminēju. Mums nav iespējas pārbaudīt, vai, vai banka ir tuvu bankrotam, ja viņa nav pietiekami globāli svarīgi, kur būs droši iespējams eh, uzsākt maksātnespējas procedūru un skaidri zināt, kā tas beigsies. Ja paskatāmies, kas mums tieši ir vajadzīgs, maksātnespēja nenovēršami ir cieši saistīts ar citiem tiesiskajiem ietvariem. Jums taisnība, ja mēs prasītu harmonizētu maksātnespējas režīmu, es nezinu, vai uh, mani bērni būs vēl uh, spējīgi sekot uh, tām sarunām, bet nu, es noteikti pati sen būšu jau pensionējusies. Bankas, kas ir tuvu bankrotam, viņiem ir nepieciešams droši likvidēt. Un jāpaskarās, varbūt, kas ir mūsu uh, amerikāņu draugiem. Es runāju par FDIC, kas ir gan kā likvidators un at, apvienojumā ar noguldījumu garantijas sistēmu. Tātad tiek efektīvi izmantot arī administratīvā procedūra vienlaicīgi. Tā varētu būt eh, ideja, ko darīt, bet es nevēlos apsteigt rītdienas semināru. Paldies! Jums ir papildus jautājums? Lūdzu, mums vēl ir pāris minūtes. Jā, Jūsu pētījumā, jūsu uzraudzības ziņojumā tika identificēts vairākas dalībvalsts, kas atpaliek no MRL prasību izpildes. Kā tad izskatās ar eh, šo situāciju gada beigās tagad? Vai, vairākas iestādes, nē, es atvainojos, es ne, neatbildēšu vāciski, bet angliski. Jā, dažas iestādes ir eh, izpildījušas šīs prasības, Un eh, ir atsevišķi iestādes, kur arī mums jāatzīst, ka tas prasīs zinām laiku, jo viņiem nav piekļuvs kapitāla tirgumu, viņiem vēl ir jāsatīra sava bilance, un tagad tas prasīs laiku. Mēs neesam pieņēmuši jaunus eh, lēmumus kopš vasaras. Šie lēmumi, ko mēs šobrīd publicējam, ir galvenokārt eh, papildus lēmumi, kā turpinājums iepriekšējiem un e, šis e, iztrūkums ir mazinājies, bet joprojām ir vairākas jomas, kur būs nepieciešams pilns pārējais periods, lai tas beidzot notiktu. Un varbūt e, varu arī publiski to teikt, mums ir divi pilāri, kas vajadzīgi, lai banka būtu noregulējama MREL un piekļuve FMI, laba pārvaldība, nu tur garš saraksts varētu būt. Un es runāju ar dažām šīm bankām un sacīju, ka ja jums ir vienā pīlāra skaidrs izaicinājums, tad otrs e, pilārs ir tas, kur jūs varētu būt vadošie. Bet jābūt realistiskiem, un es domāju, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Paldies! Aurora Laluk, sociāldemokrāta. Bonjour, merci. Labrīt, Un sveicināt šeit Kēnigs kundze. Paldies, ka jūs regulāri uzstājaties mūsu komitejā. Un ka jūs iepazīstiniet ar savu, ar savu darbu. Tas mums ir ļoti patīkami. Un arī es esmu nedaudz saaugstējusies un visu laiku sūkāju kontaktu, kas neļauj man klepot. Tātad jūs pieminējāt arī klimata izmaiņu aspektu, un man šobrīd šķiet, ka sistēmiskās, sistēmiskā ietekme uz trading, books un uh, eh, deksija eh, gadījums, kas šobrīd neiet uz priekšu. Es gribētu dzirdēt jūsu domas par to, un īpaši par šiem derivātiem, un kā ir šie trading rules attīstīti. Un varbūt kā regulātori domas par šo rīku būtu jāņem vērā, un, piemēram, liberālā Čikāgas skola apgalvo, ka vajadzētu izveidot aģentūru tirgu, kas uzraudzītu šādus finanšu produktus. Tas būtu mans pirmais jautājums. Otrs, katru nedēļu mēs redzam, ka daudzkārtēji palielinās to ziņojumu daudzums, kas saka, ka finanšu riskus ietekmē klimatu riski, tātad banku sektors, finanšu sektors saistīts ar klimatu jomu, un tad kā varētu vides un klimata risku integrēt finanšu aprēķinos. Tas ir pirmais. Un otrs, vai centrālā banka un uzraudzītājs izveidos sava veida tīklu vai apmācību vai vienalga kaut ko, kas ļaus šo klimata aspektu integrēt, klimata, eh, integrēt finanšu sektorā. Un eh, tā tad, vai jūs par to domājat, un ja domājat, tad vai tam būs kāda rezultāta? Paldies! Let me try to answer the questions. Ja, jā, es tad atbildēšu secīgi uz katru jautājumu. Skatoties tirdzniecības reģistros un atvasinātojas instrumentos, tiešām mums ir prioritāte, bet es vēlētos uh, paskatīties atpakaļ uz uh, finanšu krīzi un salīdzināt to ar šī brīža situāciju. Viena no jomām, kas rada bažas, ir ievērojami mainījusies. Galvenokārt tas tiek risināts caur centrāliem darījumu partneriem tā tad netiek e, tirgoti tāpat vien, bet e, caur centrālo darījumu partneri, kas rada e, risku saistībā ar pašu CCP. Bet tas, ko mēs skatāmies, šis tiek, process tiek dēvēts par solvent wind down. Tātad mēs uh, veicam testa gad, gadījumu izpēti ar dažām bankām, kurām ir liela portfeļa. Mēs aicinam viņus uh, ierosināt mums, eh, gadījumā, ja iestājas problēmas, vai viņi būs spējīgi uh, atbrīvoties no šīs, uh, šī, no šī reģistra. Mēs parasti pieņemam, ka noregulējuma gadījumā pirmdien sākas restruktūrizācija, un tiek risināti pr problēma jautājumi. Tehniski to sauc par solvent wind down. Darbības izbeigšana, kas eh, nenoved pie būtiskām problēmām, bet tur galvenā pro problēma, protams, ir likviditātes vajadzība un cik tas eh, daudz laika prasīs. Es varbūt neteiktu, ka ir jāaizliedz šie produkti, bet mums ir skaidri jāsaprot, uh, kā tas viss darbojas. Otrs temats ir mazliet e, tālāks no mūsu ikdienas darba. Mēs apzināmies, e, ka ir šī centrāla banku grupa, mēs no malas vērojam notiekušo, mēs neesam centrālā banka paši. Mums klimata risks vairāk būtu attiecināms uz tādiem uzraudzības eh, iestāžu, nevis noregulējuma eh, iestāžu jautājumiem. Bet, protams, tam ir jāsako. Paldies, Luis Garikāno Riņu. Paldies, Kenigs kundz, ka esat šeit. Tas ir ļoti labi, ka jūs uh, ierodaties parlamentā. Es piekrītu daudzam, ko jūs sacījāt par likviditāti noregulējumu procedūrām, bet eh, par noregulējumu ietvaru. Jautājums eh, ir, vai šis sliekšņa vērtība nav pārāk augsta noteikti, vai mēs SRB kaut kad arī izmantosim tad, kā, tā, kā tas ir paredzēts. Mums bija bažas par Itālijas bankām, tika lemts, ka viņi eh, šīs divas Veneto bankas, eh, kaut arī bija 60 eh, miljārdu vērts, nav publiski nozīmīgas. Bet tagad mums ir NordLB gadījums, kad tā ir septītā lielā kā banka Vācijā un 2018. gadā zaudēja 2,7 miljārdus publiskie īpašnieki taisās rekapitalizēt to un, un nezinām, vai tas var izpildīt tirgus testu. Vairākas lielas struktūras kas vairāk vai mazāk izvairās no šī ietvara. Un, manuprāt, tomēr saņem nodokļu maksātāju naudu. Es domāju, ka līdzīgi tas ir arī ar eh, Lejas Saksijas eh, banku. Vai varam teikt, ka šī sistēma tiešām darbojas? jeb eh, nonāks pie tā, ka valsts principā dara, vis, ko vēlas un izvairās no izveidotā vienotā Eiropas ietvara, kas ir izveidots, lai atrisināt šādu veidu problēmas. Paldies! Paldies! Es teiktu viennozīmīgi, ka slieksnis nav noteikts pārāk augstu, bet es eh, labi apzinos šīs debatas un tās ir zināmā mērā saistīts arī ar noregulējumu pret maksātnespēju šo izvēli. Šogad mēs sagatavojam dokumentu par to, kā mēs definējam publisko interešu izvērtēšanu, kur mēs redzam šo atšķirību starp noregulēšanas nepieciešamību un likvidācijas scenāriju un maksātnespēju attiecīgi un to, protams, iespējams pamainīt, var kļūt restriktīvākiem vai pielaidīgākiem, bet tas viss ir savām sekām. Un dažkārt eh, šīs debats varbūt vairāk veidojas par to, ka mēs atrisinām problēmu eh, ar to, ka īsti ne, negribam eh, risināt maksātnespējas jautājumu, visu nobīdot uz noregulējumu, bet tur ir MRL svarīgs un līdzīgas lietas. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi izvērtēt, vai mēs vēlamies, eh, lai vairāk banku nonāktu noregulējumā, jo tad ir jāievēro, jāievēro viss noteikumu kopums, jeb jāatrod labāks veids, kā risināt šo situāciju, un tas ir tas, ko es Ferberkungam sacīju, te vajadzīga atsevišķa maksātnespējas procedūra. Es nekomentēšu par eh, kādu specifisku banku, bet Es domāju, ka mēs izdarījām diezgan pareizi sakot, ka tas ir noregulējums, bet mums ir jāatrisina situācija, ko darīt maksātnespējas gadījumos. Iespējams, ka mums ir jāpaplašina tad mūsu instrumentu um, darbība. Ja mēs esam dāsnāki ar noregulējumu ietvaru, varbūt tad uh, mums būtu mazāk problēmu ar eh, harmonizēšanu likvidācijas eh, jomā. Jā, es saprotu, jūs negribat eh, kaut ko saukt par noregulējumu tikai tad, ja tāpēc, ka nevar vienoties par maksātnespēju. Bet dažas problēmas tomēr tas var atrisināt. Jā, tā ir. Bet tad mēs atgriežamies pie situācijas, ka ir nepieciešams MRL, bankai ir jāveido šie buferi, Un dažām no tām tad ir jājautā, vai no regulējums būs labāks risinājums, jo ja kaut kas noies greizi, tad būs centieni to likvidēt, nevis eh, pārstrukturizēt un saglabāt tirgu. Bet viena lieta es gan vēlos piebilst. Tad, kad mēs eh, risināsim šo jautājumu, vienlaicīgi ir jādomā arī par DG kom komunikāciju ar bankām tam ir jābūt, kā jau mēs norādījām, saskaņotam ar noregulējumu ietvaru un vai maksātnespējas ietvaru. Paldies! Jakalunas kungs. Paldies! Kenis kundze, esat sveicināti šeit. Paldies par jūsu diskusiju ar mums. Jūs uh, daudz eh, laika pavadījāt eh, pie MRL jautājumu. Es turpināšu par to. Tas ir svarīgi ne tikai jūsu prāt, bet arī mūsu prāt, lai samazinātu risku banku sistēmā, lai uh, samazinātu problēmas ar nesakritību termiņos starp saistībām un aktīviem, pasīviem un aktīviem, respektīvi. Un eh, attiecībā uz Zembrelu jāņem vērā arī sensitivitātes atsevišķām iestādēm, bet eh, tam ir jābūt tomēr drīzumā līdzīgi kapitāla prasībām bankām. Kad tās būs gatavas atvērt savas grāmatas un eh, sniegt informāciju par saviem MRL rādītājiem un noregulējamību. Šeit tomēr runa vairāk ir par banku stabilitāti un kapitālu otro līmeni, vai kurš un tas sanāk. Vai tas ir bail-in kapitāls vai nē. Kad jums izdosies uh, panākt, ka bankas uh, padara šo informāciju pieejamu mums visiem. Mums šīs debatas jau ir bijušas ar BRD 1 Un no sākuma jau norādījām, ka nav pienākums mums jājautā, vai vispār mums ir tiesības publicēt MRL skaitļus. Tas ļoti sarežģīts aprēķins. Ja es salīdzinu to ar riska svērtiem aktīviem, tad šis pat nav matemātisks aprēķins. Mēs aicinām bankas darīt divas lietas. Pirmkārt, ļoti atklāti runāt par savām saistību struktūrām, Ja jūs investējat, tad jums ir jāzina, eh, kur jūs esat investējuši. Otrakārt, mēs mudinām bankas publicēt informāciju. Mēs neiebilstam, ja bankas to izvēlas darīt, un interesanti redzēt, ka daudzas to dara. Protams, pirmās to darīja tās, kas var parādīt, ka viņam viss ir ideāli. Nu jau diezgan daudz uh, bankas publicē savus MRL rādītājus, bet es neesmu redzējis analītiķu vai mēdī uzmanību šim jautājumam. Skaidrs, ka cilvēks, eh, cilvēki koncentrējies uz going concern izvērt, eh, izvērtēšanu un gone concern. Un esma kā tirgus uzraugs ir tas, kurš šobrīd vairāk domā par to, vai nepieciešama caurskatāmība publiski par šo jautājumu Un tas atbilst arī vispārīgam izvērtējumam par to, cik lielā mērā banka ir noregulējama. Un šeit es zinu, ka mūsu britu draugi domā par to, ka 2022. 23. gads varētu būs tad, kad būtu jākomentē par to. Skaidrs, ka BRD un ESMA to neļaus. Un neesmu arī pārliecināta, vai vispār interese par šo jautājumu Nu, varbūt, ka likumdevējiem par to jādomā. Labi, paldies. Francesca Donato, ID grupa. I'm speaking in Italian. Eh, runāšu itāļu valodā. Priekšsēdētāji, arī es piekrītu eh, jautājumam, eh, kas jau tika uzdots par caurskatāmību, jo, kā labi zinām, vienotā noregulējuma valde ir tāds vienīgais uzraudzības mehānisms, un tam ir ļoti sarežģīta dinamika. Un, Komunikācija ar citām Eiropas iestādēm ir svarīga, un ja Eiropas uh, parlamentam pietrūkst uh, informācijas, tas nav īpaši labi. Ir kritēriji, attiecībā pret kuriem tiek pieņemti lēmumi, tiek veikts klasifikācijas un ir pieņēmumi, uz kuriem balstās šī informācija, bet tie netiek eh, nodoti parlamentu deputātiem un nav nekāda arī publiska pieejamība, jo tas it kā būtu bīstami tirgus darbībai, bet eh, aizbilstinoties ar šo slepenību, nu vienalga parlamentam un uh, revīzijas palātai būtu nepieciešama piekļuve datiem, un mēs labi zinām, ka vienīgie dokumenti, kas ir pieejami, tie ir tādā ļoti ierobežotā piekļuvas formā. Manuprāt, eh, tas ir tāds liels eh, demokrātisks trūkums. Un eh, caurskatāmības princips būtu jāievēro visās lielākās Eiropas institūcijās, un tam ir fundamentāla vērtība. 14. janvārī, piemēram, tiesa ļoti skaidri prasīja parlamentam un padomēji mainīt regulas uh, attiecībā uz uh, komunikāciju, saziņā ar uh, tiesu, tāpat arī Eiropas parlamentu. Un ko jūs domājat, vai nebūtu pienācis laiks paplašināt šo caurskatāmības procesu, tātad dot precīzu informāciju arī citām Eiropas Savienības uh, iestādēm un nacionālajiem parlamentiem, uh, Eh, lai viņi varētu uz informāciju balstoties eh, pieņemt eh, lēmumus un kādi instrumenti šajā sakrībā varētu tikt īstenots. Paldies! Very... Manuprāt, šeit ir ļoti precīzi jānošķir lietas. Ar, jāsāk ar ECB saņemtiem atvesļošanas sanācijas plāniem, un tad varam komentēt tos. ECB kā uzraugs. Ar viņiem konsultējas par visiem noregulējumu plāniem. Līdz ar to šīs abas struktūras cieši sadarbojas. Jūs pieminējat revīzijas palātu. Tad, kad revīzijas palāta veica savu pirmo izvērtējumu mūsu darbam, viņi pieprasīja nu, noregulējumu plānus atsevišķām iestādēm, un mums bija zināmas bažas. Mēs atļāvām viņiem gal galā apskatītos ar stingriem nosacījumiem. Noregulējumu plānu, kur mēs sastādām, tā ir ideja par to, ko mēs darīsim, ja. Ja to publicē, tad tirgus var pozicionēt sevi un saprast, kā rīkoties jo saprot, kā jūs domājat rīkoties vienā vai otrā scenārijā, kur ir nepieciešams likvidēt, kur pārdot, tāpēc es būtu ļoti piesardzīga. Mēs centāmies mazliet savādāk uz to skatīties. Mēs sacījām, ka vēlamies būt ļoti caurskatām par mūsu politiku, par to, ko sagaidām, bet, kā sacīja iepriekš, jādomā eh, par MRL datu publicēšanu. Es sekoju arī Bank of England un mūsu amerikāņu kolēģi darītajam, izvērtējot noregulējamību un publicēšanu. Amerikāņiem ir atšķirīga sistēma. Bankām ir jāpublicē pamat elementus, eh, to, kas viņiem ir eh, eh, attiecīgi paredzēts, un uh, FDIC ir tā eh, iestāde, kas eh, pasaka, vai to pietiek vai nē. Šeit mums savukārt ir pilnīgi skaidrība, ka 88. pāns paredz eh, ļoti stingrus konfidencialitātes noteikumus un ļoti pamatoti. Šobrīd mēs saņemam no revīzijas palāts otro mūsu veiktspējas auditu piecu gadu laikā, un esam devuši viņiem lielāku pieeju, līdzīgi kā ECB to dara. Tā kā mēs cenšamies rast līdzsvaru tam. Paldies! Danuta Hibnere, EPP. Paldies! Vēlētos uzdot jums divus jautājumus. Pirmais saistīts ar Brexit pirms gada, varbūt mazliet vairāk, jūs e, paudāt bažas, ka būs bankas, kas pārcelsies uz Eiropas Savienību, lai saglabātu arī turpmāk piekļuvi Eiropas tirgiem, un ka viņi to darīs, izveidojot tāds kāds paskastīts firmas. Vai jūsuprāt, mums izdevās no tā izvairīties, ja kāds ir jūsu vērtējums e, par šo situāciju šodien? vai tas ir jau noticis, jeb mēs veiksmīgi no tā izvairamies. Otrs jautājums. Tas ir saistīts ar attiecībām starp uzraudzību un noregulējumu iestādēm. Varbūt jūs varat salīdzināt jūsu skatījumu šodien par, par šiem jautājumiem, tad, kad jūsu iestāde vēl bija tikai izveidas eh, posmā, Šeit es domāju vairāk par darbu sadali starp noregulējumu un uzraudzību. Vai jūsu skatījums šobrīd ir tāds pats kā iepriekš? Kuras problēmas ir jāidentificē uzraudzības posmā un kuras nebūtu jānodod noregulējumam? Es runāju par tiesisko ietvaru, tas ir skaidrs, bet par eh, jūsu izpratnī saistībā ar šiem izaicinājumiem, vai uzraudzības posmā ir iespējams izdarīt vairāk? Sākšu vispirms ar Brexit jautājumu. Es sapratu, ka es to nepieminēju savā uzrunā vispār. Manuprāt, mēs ļoti sekmīgi tikām galā kopīgi ar ECB, tātad SSM un mēs spējām skaidru signālu sūtīt bankām, ka viņiem ir jāizveido pārstāvniecība un darbība Eiropas Savienībā kas atbilst mērķiem, ir jābūt pārvaldības struktūrai un arī skaidrai izpratnē jābūt par to, kam jānotiek, ja kaut kas noiet greizi. tas arī no darba plāniem 2020. gadam mums ir labas sadarbība arī ar uh, apvienotās karalists un ASV atbildīgajiem iestādēm, kur mēs varam prasīt, kāda ir noregulējuma stratēģija grupai, kā šī organizācija iedaras tur, vai viņi ir noregulējami šeit un tur, kā šī ķēde īstenosies, uh, teiksim tā, šogad mēs vairāk vai mazāk e, izdarījām pamatlietas, bet 20. gadā tas kārtīgi viss dar, sāks darboties. Un esmu diezgan pārliecināta, ka mēs panāksim progresu šeit. Un vēl par jomu, kas sākotnēji tika teikts, ka tur neko nevar mainīt, tomēr var. Par emis, emitēšanu saskaņā ar uh, Angļu tiesībām Viņi saka, mēs vienmēr to esam tā darījuši, tā tiešām arī ir. Bet mēs redzam, ka tagad bankas ir vai no nu attiecīgās klauzulas iekļaujušas, vai sākušas emitēt saskaņā ar Eiropas Savienības 27 dalību valstu uh, likumiem, vai paredzējuši iespēju, ja vajag mainīt kaut ko no regulējuma. Tālāk par sadarbību starp SSM un SRB. Atskaroties atpakaļ, es domāju, ka mēs sākām ar plašām debatēm par informācijas apmaiņu, ko darīt ar vienu vai otru tematu. Un nu, tad, tam mēs esam tikuši pāri. Mums ir saprašanās memorāns, kas lielā mērā eh, nozīmē automatizētu informācijas apmaiņu. Un tad, kad mums ir problēmas, tad lielākoties tās ir problēmas saistībā ar personām, nevis ar sistēmu. kāda ir mūsu ikdienas sadarbība. Nu, manuprāt, ir diezgan skaidrs, ka uzraugi skatās uz banku, kas nonāk e, problēmās ar domu, kā atjaunot tās darbību. Un tas nozīmē, ka viņi cenšas atrisināt e, šo problēmu, bet tas atšķiras no mūsu skatījuma kad mēs skatāmies un eh, pētām, vai šī nav tā vieta, kad vajadzētu teikt, stop, pietiek. To es uzskatu par ļoti dabīgu un nepieciešamu atšķirību. Jo eh, tad, kad ir skaidrs, lai nepaziņo par to, ka bankai ir problēmas pārāk agru, bet nevajadzētu arī pārāk vēl to darīt. Jo mums ir viens piemērs, ja vēlaties pārdot daļu no organizācijas, tad ir nepieciešama kaut kāda tirgus vērtība vēl un franšīze. Ja darīsiet to par vēlu, tad šāds vērtības vairs nebūs. Tā kā arī tur mums ir bijušas e, cenšanās atrast līdzsvaru, un esmu diezgan apmierināti. Paldies! Alfreds Sants, sociāldemokrāti. Paldies! Aizvien vairāk finanšu un operatīvā situācija mazām vidējām bankām, tā skaitā mazajās dalību valstīs, kļūst par iemeslu bažām. Daži vaino ECB piekāpību, bet tas nav viss stāsts. Vācijas finanšu ministrijas neoficiālais dokuments prasa īpašu uh, režīmu uzraudzībai, līdzīgi kā sistēmas svarīgām bankām. Saskaņā ar Bāzeli 3 standartiem eh, tur vairāk ir uzmanība pievērsta ASV bankām. Tas ir pārāk drakonisks prasības arī atsevišķos gadījumos. Spiediens no Eirozonas, piemēram, NPL kontroli, eh, ir likušas eh, šiem apmēriem pieaugt. Maza vidēja izmēra bankas, to skaits mazinās, jo pieauga izmaksas Daži banku direktori uzskata, ka pret viņiem aktīvi vēršas, lai lielās bankas varētu viņus pārņemt un konsolidēt eh, lielās bankas. Tomēr daudzas mazās bankas apkalpo nišas un nacionālos tirgus, par kuriem lielajām bankām īsti nav intereses. Vai tas nerada bažas noregulējumu valdei, kas prasa konkrētu rīcību? Un ja nē, tad kāpēc nē? Ja atbild ir jā, tad kas būtu jūsuprāt jādara? Kaut man būtu brīnum nūjiņa. Manuprāt, eh, jums ir taisnība, paskaroties uz mazajiem vidējām bankām, ir ļoti daudz regulatīvo tematu, ar kuriem viņiem jāstrādā, bet, kā jūs pareizi norādījāt, daļa no tā ir ļoti labi pamatot. Tāpat laikā ir jāskatās, vai bankā ir nišas tirgus, apkalpo nacionālo tirgu, tad es sagaidu, ka bankas biznesa modelis, e, biznesa modelis ļauj saglabāt rentabilitāti, gūt peļņu šeit tirgu. Praktiski visas šīs bankas būs nacionālo noregulējumu iestāžu, nevis SRB kompetencē. Mēs sadarbojamies ļoti cieši ar nacionālajiem iestādēm, lai būtu samērīgi arī noregulējuma plānošanā. Piemēram, valstīs, kur ir ļoti daudz šādu mazo banku, kur var tādu šablonu pieeju izmantot, prasot galvenos datus kādā lapā, bet arī ne īpaši vairāk. Jo, ja bankrotē kāda no šīm bankām, tad risinājums vienmēr būs maksāt nespēja saskaņā ar uh, nacionālo vai varbūt nākotnē Eiropas sistēmu. Man īsti nav jums atbildes, bet es domāju, ka mums ir arī diezgan daudz jomu, kur bankām būtu jākoncentrējas uz savu organizācijas efektivitāti. Bankām jākoncentrējas uz vairākiem tirgiem Un tad jāskatās, vai varbūt ir jāpalielina kapitāls. Tad varat augt tikai tik, cik jūs kapitāls ļauj jums to darīt. Man īsti nav jums ko atbildēt, vai man nav brīnumu nūjiņas. Papildi jautājums. Bet vai jūs saprotat, ka tā ir problēma? Eh, ka šīs bankas eh, sniedz pakalpojumus arī sociālajā aspektā, nacionālajā līmenī un zemāk, bet eh, vai tas nerada problēmas? Es neteiktu, ka tas ir atsevišķu um, lēmēju ziņā. Mēs neesam šeit, lai veicinātu tirgus konsolidāciju. Mēs reaģējam uz izgāšanos, uh, Mēs neesam tie, kas saka, ka mums ir jāizdomā apvienošanās, lai nonāktu pie lielajām bankām. Nē, uz to nebalstās mūsu darbība. Un pēdējais jautājums - Karolīna Naktigāla. Paldies, priekšstādātais kundze, paldies Kainīgas kundzei sveicināt atkal Eiropas parlamentā, un es eh, vēlētos eh, runāt par banku E, ba e, banku slēgšanas finansējumu un tā saucamo likviditātes plaisu. Un runa iet ne tikai par vienoto noregulējumu fondu, bet arī par šo backstop finansējumu un par stabilitātes mehānismu. Mēs redzam ļoti labu attīstības līkni šeit, jo ir pieejams arvien vairāk finansējuma. Uh, proti nekā tas bija ekonomiskās krīzes apstākļos. Bet eh, Banka populāra gadījums skaidri parādīja, ka bankas var bankrotēt likviditātes riska dēļ, un tāpēc šeit par noregulējumu runāju arī Eiropas apmērā. Es vēlētos pajautāt, kāds ir jūsu skatījums uz likviditāti un uz noregulējumu, un vienotais noregulējuma fonds un backstop nav pietiekami lieli, lai sektu milzu institūciju, milzu finanšu institūciju likviditāšu riskus. Uh, Tā tad runa iet par 65 mil miljardiem. Un eh, pavisam godīgi es negribu, lai šis skaitlis vēl vairāk pieaugtu. Tad eh, kāpēc eh, jūs neakceptējat, ka likviditātei un noregulējumam būtu arī nacionāls fonds? Es jau backstopam pieskāro, saka Kēnigas kundze, un es ceru, ka mēs eh, tuvākajās nedēļās jau par to runāsim. Katrā ziņā tas ir ikviena prātos un sirdīs par to runāt. Par backstop runājot, un tas ir pilnīgi loģiski atspoguļos fonda lielumu, jo SRB tā tad ir jāatmaksā banku eh, nozares. Eh, banku nozarē vēlāk, līdz ar to tas nav tāds bezgalīgs skaitlis. Un, manuprāt, šeit tas viss ir sakārtots, bet eh, noregulējumā likviditātes pēc banka populāra un patiesībā arī pirms mēs vienmēr esam apgalvojuši, ka gadījumā, ja banka ir tuvu bankrotam, uh, un iespējams, ka iemesls ir likviditātes trūkums, tad eh, mē, mums ir jātiekās un, piemēram, pirmdien tirgi eh, necentīsies eh, tūlīt ar noregulējumu institūcijas palīdzību, kura banka ir palīdzējusi, tātad piekdien banka varbūt nevarēja tikt kapitalizēta un pirmdien tas jau ir. Un eh, iespējams, ka mēs būsim pēdējās instances aizdevējs šādā gadījumā. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka risinājumu var rast tikai un vienīgi kopīgiem spēkiem, tātad Eirozonas eh, centrālās bankas, un eh, šīs debatas turpinās. Man svarīgi šeit šķistu sekojoši, riskus vērtējot, tātad aizdot eh, mums, aizdot likviditāti, tad risks samazinās, jo mēs runājam par banku, kura ir noregulējuma procesā un kurai ir nepieciešama rekapitalizācija. Ir vesela virkne modeļu, kas eh, tiek izmantoti un piemēroti, bet šobrīd uh, vēlme turpināt nav pārāk liela, ja doties vēl tālāk nav pārāk liela. Mums ir jārod risinājums, jo ja mums nebūs risinājuma pirmdienas rītām likviditātei, tad iestājas noregulējuma process. Paldies! Saka priekšsēdētāji, un pēdējais jautājums Pedro Marges. Lūdzu, Pedro, paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, protams, mēs no rīta runājam par banku savienību. Es piedalījos arī tajās debatēs un vēlētos uzdot eh, līdzīgas eh, dabā jautājums arī Kēnigas kundzei. Tātad banku savienības pabeigšana, tas eh, visiem ir vēsturisks mirklis un vēsturiski izdevība. Tagad par īdis mehānisma uzticēšanās dēļ un šo banku Tātad solidaritāte, riska solidaritāte un sadalīšana. Ja mēs Edis ietvaros vēlamies to panākt, tad ir jābūt kaut kāda veida drošībai. Un otrs. Šobrīd šķiet, ka eh, tas, eh, kas jau ir skaidrs, tad eh, Piemēram, backstop SRF šobrīd šķiet dažos geogrāfiskos reģionos nedarbojās. Pasakiet lūdzu, kāpēc ir vēl SRF-ā paredzēts papildus backstops? Ir ļoti svarīgi, lai jūs atbildētu uz šo jautājumu. Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Ja mums nebūs adekvātu pasākumu, Eiropas banku grupa grupas ietvaros, ja tās nevarēs izmantot savu likviditātu un kapitālu, ja e, nebūs iespējams pārvietot šo kapitālu starp dažādiem meitas uzņēmumiem, tā tad vai tas nepadarīs lielās grupas mazāk maksāt spējīgas, jo lai nebūtu tā, ka eh, tikai viena geogrāfiskās eh, valsts ietvaros ir pieejama šai grupai likviditāte. Atbild uz, pirmo, jā, uz otro jautājumu, saka Kēnigs kundze. Tātad pirmais un otrais ir savā veidā saistīti jūsu jautājumi, bet uz otro atbildot. Man personīgi backstop ir 65 miljoni, miljārdi, un cerēsim, ka šo naudu mums nevajadzēs nekad. Tas ir sava veida pēdējais salmiņš. Ja ir nepieciešams vairāk tirgiem un lai nodrošinātu uzticēšanos mums, tad mums šis backstops ir jāpadara par sava veida garantu. Tātad, ja kaut kas notiek lielai bankai, tad backstops būs pietiekams, lai problēmu atrisinātu. Tātad, jo lielāka uzticēšanās būs šim fondam, jo visticamākais mazāk tas tiks izmantots. Otrs jautājums, kā Edis panākt eh, savstarpēju solidaritāti? Šeit eh, patiesībā ir sava veida pretruna jau iestrādāta. Mums ir Eiropas noregulējums, tātad eh, Eiropas uzraudzība, šis noregulējums darbojās. Un tad uh, Ja jūs esat grupas iekšpusē, tad uz jums attiecas kopīgi noteikumi. Tātad, piemēram, manā valstī eh, meitas uzņēmums ir garantiju schēma, kas darbojās un tā tiek izmantota kā eh, garantiju, kā garantija. Līdz ar to, ja būs eh, MRL, iekšējs papildus MRL, tas iespējams nepadarīs grupu labāk maksāt spējīgu, bet tas padalīs, padarīs kapitālu stabilāku grupā. Līdz ar to šīs diskusijas par EDES ir pamatotas, bet no otras puses mums ir jābūt realistiem. Es šeit nepieminēju ko tādu, par ko runājat visas bankas, tā tad Mēs 18. un 19. gadā uh, esam jau bankām to uzticējuši, un 20. gadā būs tā saucamie bail-in playbooks. Tātad, ko mēs bankām prasām? Ja nepieciešams, tad ir, ja ir nepieciešams norakstīt uh, ekvitāti un ir jābūt arī citām saistībām, tad mēs pieprasam bankām ārkārtīgi, ārkārtīgi smalku sagatavotu sarakstu, kādus tehniskus pasākumus tās īstenos. Jo mēs neatrodamies ASV, kur ir viena sistēma, tā tad ir 19 uzņēmumu nodokļu sistēmas, un tāpat ir arī ar citiem nodokļiem, līdz ar to uh, Ikvienai bankai tas būs jāizdara e, mātes uzņēmumam, meitas uzņēmumiem. Un tad ir jāskatās, kādi ir zaudējumi pa vertikālu uz augšu un uz leju. Tātad, kur būs nepieciešama papildus līguma, lai nodrošinātu kapitālu. Tātad, e, kas tās tiek darīts arī, lai nodrošinātu meitas uzņēmumu izdzīvošanu un tad var apgalvot, ka kapitāla fragmentēšanu nevajag īstenot, bet ir nepieciešams izmaiņas likumdošanā, bet eh, tur mēs vēl tik tālu neesam vēl nonākuši. Paldies, saka prieksēdētāji. Šķiet, ka mēs esam diskusijas pabeiguši. Paldies Kēniks kundzei un paldies eh, visiem kolēģiem, kas uzdeva jautājumus. Un tagad eh, neliels pārtraukums un atsākam mūsu darbu pulkstense četros. Izskatīsim tad nākamo darba kārtības punktu.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 So, uh, Godātie kolēģi, atsāksim mūsu sanāksmi. Un šobrīd ir paredzēta 14. un 15. punktu kopīga izskatīšana prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Un tā ir Lidija Pereira no ETP politiskā spēka, kura iepazīstinās ar šo ziņojumu. Prieksēdētāji kungs! Paldies! Eh, vispirms eh, es vēlētos pateikties ēnu referentiem un kolēģiem, kuri ir iesnieguši grozējumus. Paldies par jūsu ieguldījumu debatēs un šajā darbā. Vēlētos pateikties arī ekonu sekretariātam viņu ieteikumi un darbs bija ļoti svarīgi. Tātad eh, šī ir konsultatīva procedūra, un tāpēc mums ir jāsagatavo parlamenta viedoklis par šo priekšlikumu. Mans eh, pirmais eh, sakāmais par šiem ziņojumiem ir tāds, ka mēs eh, atspoguļojam piecas būtiskākās bažas - digitalizācija, sadarbība un modernizācija, blockchain, vienkāršošana un pārvaldība. Es saprotu, ka tā ir tikai un vienīgi apklaušanāšanas procedūra un parlaments vai nu apstiprina vai nē, padomē jau ir panākta vienošanās par galīgo tekstu, un tomēr es domāju, ka mums, eh, kā parlamentam, ir jāsaka savs sakāmais. PVN maksāšanas izvaira ir milzīga sērga, un tas attiec kā uz pārobežu eh, maksājumiem, tā arī uz PVN iztrūkumu budžetā. Mēs runājam par eh, trūk, par caurumiem budžetā, nodokļu izvaira kļūst ar vien eh, komplicētāka, un tāpēc eh, es iestājos par vienkāršotu procedūru, lai mēs eh, digitalizācijas ērā darbotos, darbotos visi kopā un pāredzami. Es vēlētos šo jautājumu diskutēt decembra Strasbūrī, Strasbūrā, un es ceru, ka tas izdosies, jo to atbalsta arī mans politiskais spēks. Pavisam īsi tā tad vispirms par regulu un otrs par direktīvu. Par regulu 23 grozējumi tika iesniegti, visi tie dodas vienotā virzienā, tātad nepieciešama informācijas apmaiņa, vairāk kompromisa gribas starp dalību valstīm un ir jāstiprina arī komisijas loma. Sasniegtie kompromisi ir līdzsvaroti un eh, tas ir eh, labs kompromiss eh, nodokļu pārvaldībā. Par direktīvu runājot 45 grozījumi, vairums uzlabo ziņojumu kvalitāti, jo tie savā veidā papildina regulas grozījums, kurus tikko aprakstīju. Un es uzskatu, ka padomē ir leģitīma Eh, procedūra, bet galvārdu saka padome. Mēs tomēr varam kā parlaments iezīmēt mūsu bāžas un alternatīvās idejas, jo, piemēram, eh, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem izvirzītās prasības, parlaments jau var kaut ko tur teikt. No manas puses, eh, manuprāt, mums ir izdevies panākt līdzsvarotu un tomēr ambiciozāku sarakstu padomes eh, viedoklim. Protams, eh, uzskatu, ka mums eh, izdosies šīs prasības padarīt līdzsvarots un visiem pieņemamas. Tātad gala beigās mēs vēlamies sagatavot divus priekšlikumus, kas būtu ambiciozi, kas ietu nodokļu um, PVN izvairas apkarošanā, Mums e, ir iespēja šobrīd pieņemt parlamenta nostāju, kas būtu ambiciozāka nekā parlamentā, nekā padomēji. Protams, mums ir nepieciešama papildus sadarbība, bet arī cīņa pret e, nodokļu izvairu ir jāstiprina. Paldies, saka priekšsēdētājs tagad Karolīna Darī. So, Zaba Molnāra. Tā kā tad Zabamols Mārs no SMD. Paldies, prieksēdētājs kundze. PVN krāpšanās, pārobežu krāpšanās, un tā ir viena no tām jomām, kurās, kur šobrīd PVN krāpšanās ieņem būtiskus eh, apmērus, pats nāku no valsts, no Ungārijas, kur PVN ir 27%, un tas ir augstākais Eiropā un iespējams pat visā e, pasaulē. Līdz ar to Ungāriju var uzskatīt par PVN krāpšanās šūpuli, ja vēlaties. Ir vesela virkne schēmu, ir e, īpašas e, kompānijas, īpaši uzņēmumi, kur specializējās PVN krāpniecībā un nodokļu plānošanā. Uh, Tā tad ir vesela virkne kompānija, kuras palīdz cilvēkiem izvairīties no PVN nomaksas un tā tālāk un tā joprojām. Protams, mums ir jādara viss, lai nodokļu iestādes un bankas eh, apmainītos ar informāciju. Tas ir jāpadara par obligātu priekšnoteikumu. Un mums ir jāizveido tādi banku saraksti, lai būtu vieglāk saskatīt lielākos eh, krāpniekus, PVN krāpniekus. Manuprāt, patreizējais ziņojums ir labi sagatavots, vēlētos uzteikt referentes darbu, un šobrīd mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad ir tikai ļoti nelielas tehniskas dabas viedokļu atšķirības, ko vajadzētu vai nevajadzētu rakstīt ziņojumā. Uh, Viens moments, kolēģi, vēlētos vērst jūsu uzmanību uz vienu no grozījumiem, ar kuru mēs mēģinām jaunos noteikumus īstenot pēc iespējas ātrāk, un domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā cīnīties pret PVN nomaksāšanas izvairi. Kovaika kungs no Reņū. Paldies, prieksēdētāja kungs! Vispirms es vēlētos pateikties referentēji. Ļoti labi ziņojumi, lielisks darbs. Un kā jau šeit izskanēja, abi šie divi eh, dokumenti, abi šie divi likumdošanas akti ir būtisks solis uz priekšu, lai apkarot ar PVN saistītu krāpšanu. Un Referenti jau pieminēja to, cik eh, reguluma direktīva būs svarīga tirzniecībā, bet ļoti svarīgi, lai tie tiešām būtu atbilstīgi digitālajam laikmetam. Mums eh, ir jāatceras, ka abiem likumdošanas aktiem ir jātiek pārskatītiem regulāri, jo, protams, ka PVN nodokļu krāpšana ir sērga, kas izskatā, izplatās, un tāpēc mums ir jārīkojas. Uh, Tātad administratīvās eh, sadarbības stiprināšana. No diviem uz trim gadiem ir palielināts šis laika termiņš. Tas arī parādās priekšlikumā. Mēs iesniedzām grozījums par eh, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un eh, iespējams, ka tekstu varētu uzlabot par pamatu ņemot padomes tekstu bet eh, padomi jau oktobrī pieņēma savu nostāju par abiem failiem regulu un direktīvu. Par ziņošanas eh, obligātumu un arī par eh, atpakaļ ziņošanu, lai samazinātu administratīvo slogu. Un, piemēram, ja maksājuma pakalpojums niedzējiem nav uh, specializētas e, informācijas, e, tad e, mēs to nevaram no procesa sagaidīt, bet tie visi ir tehniski sīkumi un tehniskas modifikācijas. Mēs atbalstam vairumu iesniegto grozījumu, tāpēc mēs iestājāmies arī par monetāro slieksni ziņošanas obligātumam Un visbeidzot, mēs atbalstu, atbalstam atbalstam īpašu atsauc, kad ir jāpiemina arī e, karuseļkrāpniecība. Bet vispārējos e, vilcienos runājot, e, mēs vēlamies, lai parlaments būtu vienots, un vēlreiz vēlētos pateikties referentei, kas bija ļoti atsaucīga diskusijās par šiem abiem failiem, un cerams, ka šodien mums izdosies ar balsošanu apstiprināt mūsu nostāju. You, uh, there... Paldies! Vai kāds no zaļo grupas grib izteikties par šo jautājumu? Nē, un no ID arī nav. Tad uh, eh, Euģents Jurzika no EKR. Paldies! Es gribētu pateikties uh, referentei un kolēģiem par ātru un konstruktīvu pieeju. Es domāju, ka mums ir uh, liela vienprātība, ka PVN krāpniecība Eiropas Savienība lielā, Savienībā lielā mērā ir uh, pārobežu problēma. Un sadarbība starp dalību valstīm ir ļoti nepieciešama, lai um, iedarbīgi pret to cīnītos. Kopš Ekofins uh, panāca vispārīgo vienošanos, uh, konsultāciju procesam iespējams ir bijusi maza ietekme, bet 113. līgums, līguma punkts nosaka, ka padome vienprātīgi darbojoties pieņems normas attiecībā uz likumdošanas harmonizēšanu nodokļu jomā pēc konsultēšanās ar Eiropas parlamentu. Padomas mājaslapa informēja par vispārējās pieejas panākšanu 8. novembrī, norādot, ka priekšlikumu formāli jāapstiprina padome padomēji bez tālākām diskusijām. Eh, kad disk, teksts ir izgājis eh, juridisko un eh, lingvistisko pārbaudi, šajā paziņojumā nebija nekāda atsauca uz konsultāciju ar Eiropas parlamentu. Kaut gan pilnībā atbalstu vienprātības principu padomē, uh, nodokļu jautājumos, kā tas ir minēts 113. pantā. Es tāpat arī uzskatu, ka viss pants kopumā ir jāievēro, ņemot eh, vērā arī to, ko tas nosaka par konsultēšanās procedūru. Un, manuprāt, būtu atbilstoši eh, parlamentam tad arī zinām šo punktu arī padomēji, jo konsultācija nolūks taču ir konsultēties. Nešķiet, ka šī procedūra starp uh, padomi un parlamentu šajā gadījumā ir uh, veikta. Paldies! Paldies, Dimitris Papadimulis no GOE un NGL. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu simtajā valodā, tā ka lūdzu izmantojiet austiņas. Es gribētu pateikties uh, Pereiras kundzei par eh, ziņojuma projektiem un eh, vēl jau vairāk par viņas kompromisa grozījumiem. Viņa tos ir mums iesūtījusi un skaidri parāda, ka viņa ir tiešām centusies ņemt vērā lielu daļu grozījumu, ko iesnieguši visu politisko grupu ēnu referenti. Varu redzēt, ka ir eh, tāda plaša vienprātība kolēģu vidū, jo cīņa pret PVN krāpniecību ir uh, Nu, tas ir smags problēma jautājums. Tas ir tāds liels apkaunojums. Tas nāk par ļaunu mūsu nacionālajām ekonomikām, Eiropas Savienības ekonomikai un uh, Eiropas Savienības uzņēmumiem. Tie maksā augstākus nodokļus, lai attiecīgi kompensētu zaudējumus, kas rodas no nodokļu krāpniecības uh, un eh, tādā veidā tiek izdarīts kaitējums arī konkurencei, jo tas dod konkurēt, eh, konkurences priekšrocības tiem, kas veic šādu krāpniecību. Eh, komisija uzskata, ka zaudējumi ir 137 miljārdi eiro. Un ja mēs skatāmies, kāds ir sadalījums pa dalību valstīm, tad redzam, ka ir milzīga atšķirība. Uh, atšķirības starp valstīm. Tomēr esam viensprāts par to, ka ja mēs gribam to visu kaut kā iegrožot, tad ir nepieciešama labāka Eiropas Savienības sadarbība. Mēs nevaram pieļaut, ka katra dalība valsts cīnās izolēti. Dāmas un kungi, domāju, ka mums vajadzētu uzdot arī sev jautājums par politiskā rakstura jautājums, ne tikai tehnisks jautājums, kāpēc lielākā daļa atklāto uh, gadījumu lietu PVN krāpniecības gadījumos, kāpēc eh, tas nāk tikai no, teiksim, kāda duča izmeklējošo žurnālistu vai ziņotāju, un kāpēc nav tāda Eiropas līmeņa mehānismi un dalību valstu mehānismi, kāpēc tiem nav izdevies atklāt eh, šos eh, krāpšanas gadījumus. Manuprāt, tāpēc jāuzdod jautājums, vai te trūkst politiskās gribas, vai arī mums nav īstie pareizie mehānismi, kas varētu palīdzēt eh, harmonizēt likumus tā, lai mēs varētu aizlāpīt šos caurumus un neļaut eh, notikt tādai krāpniecībai. Domāju, ka šis ziņojums cenšas eh, veicināt administratīvo sadarbību, harmonizāciju, labākās prakses apmaiņu, un tas arī ierosina, kā labāk izmantot jaunās tehnoloģijas. Es gribētu izteikt dažus tādus konkrētākus komentārus. Domāju, ka mums eh, jābūt nedaudz radikālākiem eh, mūsu pieejā. Mums jānodrošina caurskatāmība un piekļuve datiem, tāpat laikā pilnībā eh, respektējot arī datu privātumu. Domāju, ka datus jāuzglabā ilgāku laika periodu, tā lai varētu veikt attiecīgās pārbaudas, lai nenotiktu krāpšana. Vēl viens komentārs. Mums nepieciešams eh, smagāks eh, sots eh, tiem uzņēmumiem, kas veids šādas PVN krāpniecīgas darbības. Es domāju, ka PVN un nodokļu jautājums vajadzētu aplūkot plašākā mērogā, tā lai mēs varētu redzēt, kur ir šīs trūkstošie kontrolas elementi, jo e-komercija, piemēram, izmanto šos iztrūkstošos elementus, lai veiktu krāpnieciskas darbības. Nu, par to, es domāju, mēs arī domāsim tad, kad ļoti drīz balsosim par šiem dokumentiem. Paldies! Un tagad vārds eh, Karlīna Drī no taksu ģenerāla direktorāta. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Labu pēcpusdienu! Es eh, ļoti gribētu pateikties parlamentam un eh, referentei par darbu pie šī ziņojuma, kas parāda, uh, to, cik lielu nozīmi jūs piešķirat eh, cīņai pret eh, nodokļu nemaksāšanu un PVN krāpniecību. Kā jau deputāti ir norādījuši, tā ir problēma, kas diemžēl bieži notiek Eiropas Savienībā un eh, tā ir arī viena no prioritātēm jaunās komisijas darba kārtībā Viņi aicinās arī, lai uzņēmumi stiprinātu atbilstību likumīgumam un lai nepiedalītos nodokļu PVN krāpnieciskās darbībās. Es domāju, ka jūsu iesniegtie grozījumi eh, attiecas uz eh, tiem jautājumiem, tām jomām, kur mums ir grūtības. Jūs minējāt, digitalizācija ir jānodrošina sadarbība, jāuzlabo piekļuve datiem eh, no nodokļu iestāžu puses, un šis priekšlikums ir eh, vērsts uz dažu šo iztrukstošu elementu aizpildīšanu. Daži grozījumi atspoguļojas padomas kompromisā, kas eh, demonstrē, ka mēs visi domājam vienā virzienā, mēs pozitīvi vērtējam Eh, lielāko vairumu šo grozījumu, pat eh, ja daži iet nedaudz tālāk kā komisijas eh, priekšlikums, bet domāju, ka mēs turpināsim strādāt pie dažiem no šiem grozījumiem. Piemēram, runājot par Eirofisku stiprināšanu vai labāku statistikas iegūšanu par krāpnieciskām darbībām. Jūs zinat, ka komisija nesen ir uzsākusi nodokļu administrāciju vadītāju tikšanos, tādu sametikšanos, galotņu tikšanos, un eh, tur eh, tiks runāts par jautājumiem. Mēs mēģināsim izprast šos kopīgos problēmu jautājumus un skatīsimies, kā rast eh, risinājums kopā, tā ka šis jautājums paliks mūsu uzmanības lokā. Gribētu pieminēt arī konferenci, ko mēs organizējam, kas notiks šo piekdienu pēcpusdienā par PVN tehnoloģijām. Uh, Tur tiks aplūkoti daži no ziņojuma aplūkotiem jautājumiem, kā mēs varam iegrožot tehnoloģijas un izmantot tās, lai veicinātu datu ieguvi un lai varētu cīnīties pret krāpniecību. Arī blokķēžu kontekstā. Un visbeidzot, daži grozījumi, kas mazina, šķiet mazina priekšlikuma efektivitāte, īpaši tie, kuri runa par uh, agregātiem datiem. Ja jums ir tādi dati agregāta formā, tad tie nedod tomēr tik labu iespaidu par tādām detalizētākām finansēm, par saņēmējiem, un tad nevar tā konkrētāk aplūkot konkrētas transakcijas. Tātad, nu, tur varbūt šis riska moments, bet visādi citādi. Liels paldies referentei un deputātiem par atbalstu. Paldies, un uh, atkal vārds uh, referentē Lidija Pereirai no Tautas partijas. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par komentāriem, par ieguldījumu šajās debatēs par galveno jautājumu, un tas ir radīt labākus apstākļus mūsu nodokļu administrācijām, lai cīnītos pret PVN krāpniecību e-komercijā un lai uzlabotu datu kopīgu izmantošanu, administīvo sadarbošanu, lai cīnītos pret PVN krāpniecību operatīvākā veidā. Es eh, ceru, ka mūsu balsojuma rezultāts paudīs eh, šī parlamenta un pirmkārt komitejas tādu stingru nostāju. Es zinu, ka šī ir konsultācija procedūra. Uh, bet eh, mēs eh, sekojam komisijas mērķiem un nolūkiem un saprotam padomas pozīciju, bet mēs eh, norādīsim, ka mūsu ambīcijas ir virzīties tomēr tālāk. Tā ka ceru, ka šīs dienas balsojuma rezultāts varētu būt labs sākuma punkts mūsu plenārsēdes diskusijām un ka tā būs iespēja šo jautājumu iekļaut ne tikai politiskajā darba kārtībā, bet arī iekļauto politisko grupu politiskajā darba kārtībā nākamai nedēļai, un tātad vēlreiz liels paldies visiem! Labi, paldies. Atgādinu, ka mēs balsosim par šiem diviem dosjē pulksten piecos. Kostas Mavridis kungs nav vēl klāt. Vai ir kāds, kas var izteikties viņa vietā? Tad mēs eh, pārtraucam sēdi. Eh, Tātad pārtraukums divas minūtes. So let's resume the meeting. Please have you a seat. Atsākam sanāksmi, lūdzu ieņemiet vietas. Paldies! Tad ķeramies pie 16. darba kārtības jautājuma Eiropas centrālās bankas e, gada ziņojums par 2018. gadu. Referents ir Kostas Mavridis kungs no un, Sociālas un demokrātu grupas. Jums vārds lūdzu uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti atvainojos par kavēšanos. Un e, man nebūs nepieciešams visas piecas minūtes. Eiropas centrālā banka gada ziņojums par 2018. gadu. Pirmkārt, gribu pateikties visiem kolēģiem par viņu priekšlikumiem. Kopumā 312 grozījumi ir tikuši iesniegti. Nākošais solis - ēnu referents sanāksmes un kompromisa teksta izstrāde. Es pārēdzu priekšsēdētāju saglabāt tādu pašu pieeju kā līdz šim Tā tad, un tā bija sekojoša, kas ļāva man izstrādāt tekstu. Es centos būt pēc iespējas līdzsvaru, izlīdzsvarots, tāds uh, konstruktīvs, uh, izpalīdzīgs un uh, neizvairījos no kritikas, kur tā bija vajadzīga, lielāku uzsvaru liekot uz tiem punktiem, kas ir būtiskāki. Uh, ECB kompetencēm un politikai. Es vēlreiz atgādinu, ka es cenšos rast kompromisus, cik vien tas ir iespējams. Tātad ar šādu nostādījumu es centīšos kompromisu tekstā iestrādāt visas idejas, eh, kas ir attiecīgos grozījumos, ņemot vērā iesniegtos grozījumus Un galvenie punkti tiks eh, risināti, aprunāti ēnu referents sanāksmēs. Nu, tāds ir mans nolūks. Nu, te pieminēšu tikai dažas lietas, par kurām runāsim. Piemēram, ECB politikas ietekme uz eirozonas ekonomiku un attiecīgie iero, ierobežojumi. Uh, ietekme uz Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmu, reālajā ekonomikā, monetārās politikas nākotne un Banku Savienības eh, izveids pabeigšana, īpaši EDIS kontekstā, ECB loma, klimatisko izmaiņu jomā un citi jautājumi. Es eh, pārēdzu neiesaistīties nekādās eh, detalizētās diskusijās šobrīd, bet gribu norādīt, ka grozījumi par atšķirīgu politisko domāšanu un virzieniem. Šādi grozījumi tika iesniegti, bet eh, man šķiet, mums ir tāds eh, kopīgs pamats darbam un ka mēs eh, panāksim daudzus kompromisus. Vairums deputātu, es domāju, vēlas uzlabot eirozonas eh, darbību un eh, vēlas, vēlas stiprināt eiro lomu. Līdz ar to esmu samērā optimistisks, ka galu galā Eiropas eh, parlaments dos vajadzīgo signālu un vajadzīgos priekšlikumus Eiropas centrālajai bankai. Un tāpēc es atkārtoju, es ceru, ka mums būs auglīgas, labas diskusijas ēnu referentu sanāksmēs. Tātad eh, tagad ir trīs minūtes ēnu referentiem, ko izteikties. Pirmkārt, Agnes Evren no, Evren no eh, Tautas partijas. Lūdzu. Paldies! Es gribētu pirmkārtām pateikties eh, referentam, mūsu kolēģim Kostas Mavrīdis par konstruktīvo un efektīvo darbu. Paldies arī kolēģiem no Tautas partijas un mūsu koordinatoram Markus Ferberam par grozījumiem un ļoti labo sadarbību līdz šim. Grozījumi, ko esam iesnieguši, ir ļoti stingri saistīti ar ECB mandātu, lai garantētu e, šī ziņojuma skaidrību Un īpaši esam uzstājuši dažiem punktiem, tātad pirmkārt ECB e neatkarīgumu un tāpat arī galveno monetārās politikas mērķi, un tas ir e, nodrošināt cenu stabilitāti. Tāpat atgādinam, ka monetārā politika nedrīkst aizstāt Uh, nepieciešamās struktūrālās reformas, un uh, mēs liekam uzsvaru, ka nepieciešams pārdomāt uh, monetāro ilgtermiņu politiku un tīpaši aktīvu iepirkšanas programmu. Runājot par ļoti vājām procentu likmēm, mēs um, arī runājam par to, kā tas ietekmēs uh, uzkrājumu veidotājus un pensionārs. Uh, paliekam uh, uzmanīgi attiecībā uz kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem par to, ka ir svarīgi attiecīgi maksājumi instrumenti un uzstājam, ka jāstrādā pie eiro lomas starptautiskā mērogā. Šobrīd ir jāuzlabo lēmumi, ko pieņēmusi Eiropas, jāuzlabo to lēmumu izpratni pilsoņu vidū, ko pieņēmusi ECB, nu tad eh, cerams, ka strādāsim pie kompromisa grozījumiem un palāksim eh, mūsu komitejā balsojumu attiecīgi par šo dosie 2020. gada janvārī. Paldies! Reņū grupas vārdā nav runātājs, tad dod vārdu Stasis Jakilunas no zaļo grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, Mavridis kungam par veikto darbu un paldies, ka um, pastāstījāt par ietvaru, kā jūs turpināsiet strādāt un kā ņemsiet vērā, integrēsiet visus šos 312 grozījumus. Es domāju, ka tas atspoguļo notiekošās diskusijas, kas jau arī vakar notika, kad mēs tikāmies ar Lagardas kundzi. Tātad eh, tas viss atspoguļojas arī grozījumos. Eh, runājot eh, par mūsu politisko grupu zaļajiem, gribētu te norādīt uz septiņām prioritātēm, kuras mums ir svarīgas. Jau minētie kriptoaktīvi un eh, kriptovalūtas un digitālās eh, valūtas. Eh, tā ir svarīga joma, kurā vajadzētu iedziļināties. Man ir prieks redzēt, ka, protams, neesam vienīgā politiskā grupa, kas ir stiprinājuši tekstu redakciju, aicinot uh, kripto, rakstīt kriptoaktīvi, nevis kriptovalūtas, jo tie ir aktīvi, nevis valūtas un par eh, risku saistībā ar šīm kriptovalūtām vai aktīviem, nu, tad nepieciešami tādi piesardzīgi kompromisi. Mēs atbalstam ECB eh, kopīgu darbu ar citām centrālajām bankām, kopīgs centiens, par to jau mēs runājam ar Lagardas kundzi vakar, jāizmanto iespējas un jāapzinās arī risks un izaicinājums finanšu sektoram par digitālajām valūtām, piemēram. Protams, ir svarīgi runāt par eh, klimata izmaiņām, un mēs eh, gribētu aicināt un ieteikt, un mēs jau uzrakstītu veselu atsevišķu sadaļu par to, jo Eiropas Savienība jau ir ļoti stingri apņēmusies eh, pildīt Parīzes klimata mērķus, arī ECB par to runā, un pagājušā nedēļā Eiropas parlaments apstiprināja savu apņēmību, pieņemot rezolūciju par steidzamu darbību klimatiskajā jomā, un Tā tad, kā es teicu, šie jautājumi svarīgi, un mēs ierosinam atsevišķu sadaļu par to, par ECB monetāro politiku. Mēs esam ievērojuši, atzīmējuši, ka daži grozījumi iet e, nu, nedaudz plašāk nekā ECB monetārā politika. Mēs piekrītam, ka nekonvenciālās politiskas nostādnes, ka tām būs zināmas negatīvas sekas un ietekmes, bet tā, tāpat arī būs e, pozitīvas e, sekas. Nu, ziņojumā ir jāatspoguļo tas, ka jāturpina darbs un uh, konstruktīva kritika ir nepieciešama, tātad šo pieeju mēs uh, atbalstām. Varbūt, ka ECB nevajag visur vainot, fiskālajai politikai arī ir sava nozīme, un tāpat arī privātiem banku sektoram. Tirgus neutralitāte, nu te es domāju, ka ir pienācis laiks un ir īstā vieta pārskatīt to, un uh, izvērtēt eh, tādas eh, neizsvērtas investīcijas eh, vai īpašu interešu vadītas investīcijas fosīlo kurnāmo projektos tālāk. Runājot par visu finanšu uzraudzību, par tās arhitektūras stiprināšanu, tātad nepieciešama šāda diskusija, kā to labāk harmonizēt. Un mēs domājam, ka šī sektorālā pieeja mm, attiecībā uz banku aizsardzību, noguldītāju aizsardzību. Nu, tas ir raksturīgi visai Eiropas Savienībai. Es domāju, ka te mēs varētu eh, iet, iedvesmoties no tā sauktā Twin Peaks modeļa un, eh, zināmā mērā, tas jau ir izvērsts. Varbūt, ka mēs varētu atjaunot šo diskusiju tālāk, ka dzimuma līdzsvars Eiropas Savienība ir pārāk tālu no šī dzimuma līdzsvara nodrošināšanas savās iestādēs, tīpaši finanšu sektoru regulējumā. Uh, jomā, tāpēc eh, mēs atbalstam eh, referenta prasību nodrošināt šo dzimumu līdztiesību. Tātad tāds ir mūsu prioritāts un paldies eh, jau par mūsu tālāko sadarbību. Ja nemaldos no ID grupas neviens nav, saka priekšsādātājs, tad es dokšu vārdu Johanam Van Overtveldam no EKR grupas. Paldies! Paldies arī referentam un pārējiem mēnu referentiem par ļoti labi veikto darbu. Runājot par eh, ziņojumu projektu par ECB mm, gada pārskatu epiņu punkts izteita, izteicās manā vietā, jo es eh, nevarēju būt sanāksmē tieši tajā brīdī, Notika vairākas darba sesijas vienlaicīgi, tad, kad mums notika dialogs par 2020. gada budžetu, es biju priekšsēdētājs budžeta komitejā, man vajadzēja būt klāt. Tātad Epinkungs un es, mēs abi uzskatām, ka ziņojuma projekts, kaut gan tajā ir ļoti daudz noderīgi elementi, ir garām palaista iespēja zināmos punktos, lai Eh, izmantotu kritiski konstruktīvu vai konstruktīvu kritisku pieeju ECB politikai. Tāpēc kopā esam iesnieguši 34 grozījumus. Es neizskatīšu tos visus tagad. Tikai minēšu varbūt tās galvenās lietas, ko var uh, izteikt piecu, piecos punktos. Pirmkārt, ECB neatkarīgums. Uh, kas ir eh, vissvarīgākā lieta, un attiecīgi tas neatbilst eh, šai nepieciešamībai aktīvi piedalīties eh, tādās politiskās kampaņās. Tas liek eh, spiedienu uz ECB un no tā vajadzētu izvairīties. Otrām kārtām paziņojums, ka nodokļu politikai jāpalielina monetārās politikas ietekme. Tas man liekas nedaudz dīvaini. Es gribētu argumentēt pretējo, ka normālos apstākļos tam, tam, šīm lietām vajadzētu kompensēt vienai otru vai vajadzētu palīdzēt nodrošināt līdzsvaru ar tādu dārgu monetāro politiku, tad labāk ir uh, budžeta politiku tādu diezgan stingru saglabāt un arī otrādi. Bet, protams, akūts krīzes apstākļos eh, jāļauj šiem elementiem vienam otru stiprināt, bet tā noteikti nav situācija, kurā mēs tagad atrodamies. Trešām kārtām tāda vidēja produktivitātes izaugsme. Jāuzsver, ka ECB politikai ir svarīga loma arī šajā neveiksmīgajā tendencē, tātad, ka palielinās uh, produktivitāte, palielinās uh, pierādījumi, ka šīs uh, zemās procentu likmes rada vidi kurā tā sauktie zombiju uzņēmumi tikai var izdzīvot. Tātad uzņēmumi, kas neizdzīvot apstākļos, ja procentu likums būtu nedaudz augstāks vai tādā normālākā līmenī. Ceturtām kārtām depozītu garantijas sistēmas, kas ir ļoti būtiska banku sistēmas sastāvdaļa, bet, protams, tās nebūs politiski pieņemamas vairākās valstīs, nu, ja vien netiks veikts uh, tālāks darbs uh, valstīs, lai risinātu situāciju ar uh, sliktajiem aizdevumiem, ar kuriem saskarās banku sistēma tajās valstīs. Un visbeidzot, Tālāk ECB piekoptās politikas ar vien negatīvākās e, blakus e, sekas vai blakus ietekmes, un e, tās redzamākās ir sekojošas finanšu tirgus darbības traucējumi, ir tāda sakropļota risku novērtēšana, ļoti augsti svīras mehānismu līmeņi, parādu akumulācija un dažādi burbuļi. Tāpat arī pirktspējas problēmas, kā piemēram manā valstī, 300 miljārdi eiro ir uzkrājumu kontos, kas ir zaudēti no. Eh, tātad šī nauda eh, zaudējusi savu pirtspēju 20% apmērā pēdējos gados, un tas ir vienkārši kolosāls rādītājs. Tālāk tāpat ietekme arī uz pensiju fondiem un apdrošināšanas eh, firmām. Uh, Arī šo ietekmi nedrīkst novērtēt pa zemu, ir jāsūta savi signāli politiskajai pasaulē, jo, ja centrālās bankas regulāri saka, ka tās var darīt vairāk un ka tās darīs vairāk, nu tad varu jums sniegt pārliecību, ka politiskā pasaule tādā gadījumā noteikti darīs mazāk. Tā tad eh, struktūrālās reformas, kas ir ļoti nepieciešamas. Ar saviem grozījumiem mēs gribam panākt tādu patiesāku, precīzāku ECB piekoptās politikas attais, attainojumu. Paldies, paldies, un tagad Dimitris Papadimulis no GOE NGL. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt vispirms ar pateicību Kostas Mavridis par šo iesniegto ziņojumu projektu un paldies arī par viņu prezentāciju. Manuprāt, tas ir labs pamats tālākām debatēm. Mūsu politiskās grupas vārdā mēs iesniedzām 32 grozījumus. Jo mēs vēlamies atsevišķos aspektos stiprināt šo ziņojumu. Pirmkārt, nav jau tikai tā, ka Eiropas Savienībā palēninās ekonomiskā izaugsme. Ir reāls risks, ka varam saskarties ar jaunu ekonomisko krīzi. Gan Dragī kungs, gan viņa pēctece Lagardas kundze saka, ka mums ir jāpadziļina ekonomikas monetārā savienība, bet es domāju, ka šeit kaut kas pietrūkst. Runāja par trešo pīlāru, Edis. Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēmu. Nu, jau gadiem ilgi mēs dzirdam politisko grupu pārstāvjus, kas noraida to, ko komisijas, eh, komisija piedāvā. Un man ir apnicis to klausīties. Ja tas eh, nenotiks beidzot, tad Banku Savienības nebūs kā tādas. Protams, ka tam ir jāiet roku rokā ar risku samazināšanu un sadalīšanu. Edis ir nepieciešams, bet daži uzskata, ka riskam ir jābūt nulles līmenī, pirms mēs sākam īstenot Edis. Bet es domāju, ka ja mēs tā rīkosimies, tad tur pastāv milzīgs risks. Otrs aspekts, ko mēs vēlamies stiprināt šajā ziņojumā, ir daudz aktīvāka līdzdalība no Eiropas investīciju bankas puses cīņā pret klimatu pārmaiņām. Pirms dažām dienām Eiropas parlaments e, pārliecinoši nobalsoja par rezolūciju, un Lagardas kundze pati e, apņēmās e, nodrošināt, ka arī ECB ies šo ceļu. Tagad jāpāriet no vārdiem pie darbiem un gaidām, ka komisija prezentēs savu jauno zaļo kursu. Vēl viens aspekts ir saistīts ar Brexit radīto ietekmi. Mums, manuprāt, ir aktīvāk jārīkojas šajā jautājumā. Un visbeidzot vēlos arī norādīt, ka pēdējo gadu laikā nevienlīdzība ir tikai pieaugusi. Es runāju gan par reģionālām, eh, gan arī sociālām nevienlīdzībām. Tas nozīmē, ka runājot par monetāro politiku un arī fiskālo politiku, mums ir jāskatās uz eh, stabilitātes un izaugsmas paktu eh, kā elastīgi piemērojamu instrumenti. Varbūt, ka nākotnē mums būs nepieciešams nodarbinātības un izaugsmas pakts. Tā kā mēs e, nepacietīgi gaidām kompromisa grozījumus no paša referenta. Bet varu apliecināt, ka esam pret to, lai tiktu atšķēdīts šis ziņojums, vai kā kādas politiskās grupas e, gribētu izņemt veselas daļas no tā, kā to es dzirdu, ka dažas grupas vēlētos. Paldies, un tagad vārds atkal referentam Kostas Mavridis. Paldies, pavisam īsi. Tas, ko mēs dzirdējām, manuprāt, parāda, ka šeit ir eh, dažādi viedokļi. Un eh, šeit, es domāju, mēs atkal varam apliecināt, ka darīsim visu iespējamo, lai nonāktu pie kompromisa, pie līdzsvaru, lai pēc iespējas eh, visi varētu balsot par šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Atgādinu, ka balsojums ekonu komitejā paredzēts 22. un 23. janvārī, balsojums plenārsēdē februārī. Izsludinām pārtraukumu, balsošana pulkstens piecos. Good afternoon. I think we are all here. Labdien, esam laikam tad visi šeit. Varam sākt balsošanu. Pirms sākam balsošanu. Mums ir jāveic pārbaude, tad testa balsojums. Vai jūs esat gatavi? Es aicinu balsot testa režīmā. It's a test, but it's good for us to see who's out there. Nu, šis vairāk ir, lai noskaidrotu klātesošo skaitu. Beidzam balsot. Labi. Varam tad ķerties klāt. padomas rekomendāciju par Eiropas centrālās bankas valdes locekļu iecelšanu amatā. Vispirms Fabio Panetas apstiprināšanu ECB valdē. Aizklātais balsojums. Sākam balsot. Mm? I have to uh, it seems there is... Izskatās, ka Eiropas Tautas partijai ir viens par daudz. Okay, that's okay. Now it's fine. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 51 par, 5 pret, 1 atturas. Apstiprināts. Otrs balsojums. Izabels Šnābels kundzes iecelšana Eiropas centrālās bankas valdes locekļa amatā. Arī tas notiek aizklātā balsojumā. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. 41 pār, 13 pret, 4 atturas. Apstiprinam. So, we can move to the next, uh, which is... Uh... Ejam tālāk. Balsojam par Eiropas parlamentu pārstāvu izvirzīšanu dalībai Eiropas statistikas padomdevēja komitejā lai apstiprinātu Werneru Langenkunga iecelšanu šajā amatā. Atkal aizklātā balsojumā sākam balsot. Uh, again, there's a... Arī šoreiz Eiropa. Nē, viss kārtībā tagad. Beidzam balsot. 43 par, 10 pret, 4 atturas, apstiprināts. Okay, we move to the next. Ejam tālāk. Nākamais darbkārtības punkts. Prasības maksājuma pakalpojumu sniedzējiem. Lidijas Pereiras ziņojums. Divdesmit otrais grozījums. Kurš par? Pret? atturas. Man likās noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. 27 par, 30 pret. Noraidīts. 23. grozījums. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 24. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 25. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 29. par, pret, Atturas. Pārbaudīsim. Close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts 38 par. I am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 Pieņemts. 30, 38. identisks. 39. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 40. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 41. par. Pret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 pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudam. Open the vote. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts, jā, atvainojos, saka priekšsēdētāji. Sestais grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Trīspadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Piecpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. Ceturtais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par komisijas e, priekšlikuma ar grozījumiem, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51 par, 4 pret, 3 atturas. So these Now we are voting Un tagad eh, balsosim par pasākumu administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu. Tas ir vēl viens eh, likumdošanas ziņojums, ko sagatavojas Lidija Pareira. Un pirmais ir A kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais ir kompromiss B par pret atturas atturas pieņemts. Un tagad eh, galīgais priekšlikums par komisijas priekšlikumu, galīgais balsojums par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 50 pār 2 pret 5 balsojumā atturējās. To... Tagad eh, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta - taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā - BEPS 2.0. Tā tad sākam. 41. grozījums pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 par 3, 2 pret. 42. grozījums par pret. Atturas izskatās tieši tās pats spēku sadalījums kā iepriekš noraidīts. A kompromis par pret. Atturas pieņemts. Pies otrais grozījums par pret atturs noraidīts. Kompromiss B par pret atturs pieņemts. Kompromiss D, kompromiss C par pret pret, atturas, pieņemts. Kompromiss D par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss DA par, pret, atturas, pieņemts. 75. grozējums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 75. Close the vote. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. Pieņemts. 76. grozējums par pret atturas. Pārbaudīsim arī 76. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Kompromiss E par pret pret atturs pieņemts. Kompromiss F par pret atturs pieņemts. Kompromiss G par pret atturs pieņemts kompromiss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 noraidīts. Kompromiss I par, pret, atturas, pieņemts. 105. grozējums par, pret, atturas, pārbaudīsim, pārbaudam elektroniski. 105. grozējums, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 pār 3, 1 pret, 4 atturējās. Kompromis jē par pret atturas pieņemts. Kompromis kā par pret atturas pieņemts. Kompromis L pār, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss M par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss N par, pret, atturas, pieņemts Kompromis O par pret atturs pieņemts. 131. grozējums par pret atturs noraidīts. 130. par pret atturas noraidīts. Kompromis P par pret atturas pieņemts. 135. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim lūdzu 135. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 3 pret, 2, 2 3 par. 141 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 142 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 143 par. Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 143. lūdzu. Beidzam balsot. 143. noraidīts. Kompromiss Q par, pret, atturas, pieņemts. R kompromiss par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Es kompromiss par pret atturas pieņemts. U kompromiss, T kompromiss par pret atturas pieņemts. U kompromiss par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. 160. grozījums par pret atturas noraidīts. 161. par pret atturas noraidīts. Kompromiss dubultvē par pret pret atturas pieņemts. 164. par pret atturas noraidīts. 168. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim labi. Tātad 168. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņēmts. Tātad 173. grozījums tagad par pret atturas noraidīts. Kompromiss. Jā, lūdzu. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, labi. Pārbaudām 173. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Dubult X kompromiss par pret atturas pieņemts. X kompromiss par pret atturas pieņemts. Y kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 14. lūdzu. Beidzam balsot. 14. noraidīts. 15. par, pret, atturas atturas pieņemts. Z kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 23. par pret pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss dubult A par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, pret, pret atturs noraidīts. 28. grozījums par pret atturas. Nu, šeit tikai viena mal, maliņa. Tā tad pār, jā, beidzam balsot. Noraidīts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 33. par pret atturas noraidīts pārbaudīsim elektroniski. 33. sākam balsot elektroniski. Lūdzu, beidzam balsot. Un grozījums noraidīts. 34. par pret atturs noraidīts. Kompromiss AC par pret atturs pieņemts. 39. grozījums par pret atturs atturas noraidīts. 40. par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. Un tagad personālais balsojums par rezolūcijas projektu kopumā. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Un rezolūcija pieņemta. 40 pār 11 pret 6 balsojuma atturējās. Sveicam referentu. Yes. Thank you very much. So, Non... Tagad mēs uh, balsojam par ieteikumu neiebilšanai attiecībā uz 39. Uh, standartu un 7. Uh, ziņošanas standartu, 7. un 9. Kurš par? Nē, Tā tad balsojam blokā. Pirmais punkts uh, un otrais, kurš pār pret atturas pieņemts. Tagad mēs uh, balsojam blokā no 1 līdz 7 apsvērumam, kurš pār pret atturas pieņemts. Un tālāk balsojam atkal blokā no 1 Eh, par sākotnējo tekstu no A līdz E apsvērumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par tekstu kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40 par, 3 pret, 11 eh, atturējās. Eh, šo sēdi noslēdzam. Nākamā sēde notiks eh, ceturtdien, 12. decembrī, no 9. līdz 12.30. Lielas paldies!